przewodniczący! Uh, Dāmas un kungi, godātie kolēģi! Dāmas un kungi, godātie kolēģi! Sākam plenārsēdi! Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Sākam sēdi. 10. martā pārtrauktā plenāra sēde tiek atsākta. De, de, 2011. gada 10. marta plenāra sēdes protokols ir izsūtīts. Vai kāds komentārs par protokolu? Komentāri acīm redzot nav, iebildumu nav, protokols tiek pieņemts. Un tagad daži komentāri par uh, sēdes sākumā es vēlos sveikt Mariju Romānu de Gaspārī. Lielā itāļu valsts vīra Alčīra de Gasperī meitu. Viņš ir viens no Eiropas Savienības dibinātāju tēviem. Informācija e, numur 2. Otrā informācija. E, Satraucošas ziņas nāk no kaimiņu valstīm Bahreinas, Sīrijas un Jemenas. Visās šajās valstīs e, notiek demonstrācijas. Tauta pieprasa demokrātiskas izmaiņas šajās valstīs. Valdības vērš ieročus pret savu tautu un zaud demokrātisko leģitimitāti. Uh, Vardarbība ir jāpārtrauc, un atbildīgie ir jāsūdz tiesas priekšā. Nākamā informācija. Šonedēļ starptautiskā sabiedrība eh, svin solidaritātes nedēļu eh, cīņā pret rats, rasismu pēdējo desmitgažu laikā. Liels darbs ir paveikts brīvajā pasaulē, lai cīnītos pret rasismu. Mēs zinām, ka ir vēl garš ceļš ejams cīņā pret rasismu gan dalību valstīs, gan arī um, valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalību valstis. Un nākamā informācija. Es vēlos jūs informēt par to, ka mēs esam saņēmuši informāciju, ka viens no mūsu kolēģiem, Tālēr kungs, ir um, atkāpies no deputāta amata. Otrs uh, kolēģis Taserkungs ir paziņojis, ka ir iecerējis atkāpties no deputāta amata tuvāko dienu laikā. Un trešais deputāts Severīna kungs pamet sociālistu un demokrātu grupu.